ir iesniegusi pieprasījumu Martīnes kundzi uh, ba Pablo Ečenikas uh, kungu vārdā Envi uh, komitejā uh, iesaistīt. Un tāpat arī delegācijā uh, attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku. Vai kāds iebilst? Tad, tad